Kariņkungs, lūdzu sēdieties. Se siete d'accordo, io proporrei di fare una... Tātad es ierosinu ātri iz, izmēģināt balsošanas iekārtas, balsojumu. La mia non marcia. Votazione aperta. Be, sākam balsot. Beidzam balsot. Hanno votato tutti? La votazione è chiusa? Quanti siamo? Riapriamo la votazione sperando che tutti. Tātad vēlreiz balsojam, varam pārbaudīt balsošanas iekārts, beidzam balsot. Tātad esam izmēģinājuši balsošanas sistēmas darbību. Tātad mums ir paredzēta balsošana. Un pēc tam e, turpināsim darbu. Federlaikungs. Tenais... Priekšsēdētāji gribēju teikt, ka mans, mana ziņojuma saturs būtiski ir mainījies šo visu grozījumu rezultātā, un tāpēc es nebalsošu. Uh, Um, par šo ziņojumu. Ja grozījumi tiks pieņemti ar vairākumu, es nebalsošu par savu ziņojumu, un līdz ar to gribu arī lūgt, lai mans vārds no ziņojuma tiek noņemts tādā gadījumā. Sentito tutti. Abbiamo sentito tutti l'intervento del collega. Jā, manuprāt, visi ir dzirdējuši šos izteikumus no Šofhauser kunga. Ņemam tos vērā. Pārējām pie balsošanas un pēc tam skatīsimies, vai eh, minētā rīcība ir nepieciešama. Tā tad ir it kā daudz grozījumu, bet šeit ir vairāk bloki. Pirmā tāda 63. 64. kopā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 65, 66, atkrīt, 70 par, pret, atturas, pieņemts. 69 par, pret, atturas, pieņemts. Imko 1 par, pret, atturas, pieņemts. Zinu, ka ir agars vēl no rīta, bet lūdzu celiet rokas, lai es varu redzēt. 67. par, pret, atturas, pieņemts. 68. par, pret,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 Labi, pārbaudām. Sākam balsot. Balsojam par 73. Marijas Samatiešu. Grozījums beidzam balsot. Noraidīts. Atvainojos. 74. pār pret atturas pieņemts. 75. pār pret atturas pieņemts pieņemts. 76. 75. pārbaudam labi. Sākam balsot. Pieņemts. Jā. 76. divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Balsojam elektroniski par 76. grozījumu otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. 77. par, pret pret, pieņemts. Imko 9 par, pret, atturas, pieņemts. 78 par, pret, atturas, noraidīts. 79 par, pret, atturas, pieņemts. 80 par, pret, atturas, pieņemts. 81 par, pret, atturas, pieņemts. 82 par, pret atturas noraidīts. 83 par pret atturas pieņemts. 84 par pret atturas pieņemts. 85 par pret atturas noraidīts. Imko 3. Pārbaudām 85. Labi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Imko 3 par, pret, atturas, pieņemts. 86, 87 kopā par, pret, atturas, pieņemts. 90, 89 atkrīt, 92 par, pret, atturas pieņemts. 91 par, pret, atturas noraidīts. 93, 94 par, pret, atturas pieņemts. 95, 96, 97 atkrīt. 98. pār pret atturas pieņemts, 99. pār pret atturas pieņemts, IMCO 6 pār pret atturas pieņemts, blokā 100 un 101. Par ātru, ja, labi. Tātad 100 un 101 kopā par pret atturas pieņemts. 102 atkrīt. 104 par, pret, atturas pieņemts. 103 par, pret, atturas pieņemts. 105 par. 103. Tātad par pret atturas pieņemts. Es vēlos pārbaudīt 103. Nē, 105. par pret atturas noraidīts. Blokā tālāk no 106. līdz 116. par, pret, atturas pieņemts. Imko 10 par, pret, atturas pieņemts. Lībe 1 par, pret, atturas pieņemts. 117, 118 par, pret, atturas pieņemts. 119, 120 atkrīt, 122 par, pret, atturas pieņemts. 121 par, pret, atturas, pārbaudām elektroniski 121 grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 123, 124, 125 par, pret, atturas pieņemts. 126 atkrīt, 128 par, pret, atturas, noraidīts. 127 līdz 130 kopā par, pret, atturas, pieņemts. 131, 132, 133 par, pret, atturas, pieņemts. 134, 135, 136 kopā par, pret, atturas, pieņemts. 137 par, pret, atturas, pieņemts. 138 par, pret, atturas, pieņemts. 139, 140 par, pret, atturas, pieņemts. 141, 142, 143 kopā par, pret, atturas, pieņemts. No 146. līdz 152 blokā par, pret, atturas, pieņemts. 145 un imko 7 blokā par, pret, atturas, pieņemts. 144 par, pret, atturas, pieņemts. 147 par, pret, atturas, pieņemts. 149 par, pret, atturas, pieņemts. Libe 2 par pret atturas pieņemts. 153, 154, 155 kopā par pret atturas pieņemts. 156 atkrīt, 157 līdz 162 blokā par pret atturas pieņemts. 158 par pret atturas noraidīts. 160 par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 166 atkrīt, 167. Simt sešdesmit seši. Simts septiņdesmit viens līdz simts septiņdesmit seši pārpret atturas pieņemts.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 pieņemts. 189 līdz 191 par pret atturas pieņemts. 192 atkrīt. 193 par pret atturas pieņemts. 194, 195 un 196 kopā par pret atturas pieņemts. 197 par pret atturas pieņemts. 198 par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 219 un 220 atkrīt. 221 līdz 223 kopā par pret atturas pieņemts. 224 atkrīt. 225 par pret atturas noraidīts. 226 par pret atturas noraidīts. 227 par pret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 237 atkrīt, 238 par, pret, atturas, pieņemts, 239 par, pret, atturas, noraidīts, 240 un 41 un 42 par, pret, atturas, pieņemts, 243 atkrīt. Blokā tālāk no 244 līdz 251 par, pret,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 atturas noraidīts. 255. Pārbaudām 250 cereto. Ashley Fox ziņojumu. E, grozījumu. Pārbaudām tātad 254. Beidzam balsot. Nu, laikam jau labāk pārbaudīt, noraidīts viennozīmīgi. 255 pār pret atturas pieņemts. 256 pār pret atturas. Šeit gan ir jāpārbauda. Balsojam par 258 elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Labi, ka pārbaudījām.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 Piektais par pret atturas pieņemts. Blokā par 6, 8, 11 un 15 par pret atturas pieņemts. 7. par pret atturas noraidīts. 9. par pret atturas noraidīts. 10. Vēlties pārbaudīt 9. Man likās, ka viennozīmīgi noraidīts. Nu, labi, pārbaudām noraidīts gan desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Nu, man likās, ka pieņemts, bet labi, pārbaudām desmito grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 16. līdz 19. četri grozījuma blokā par, pret, atturas, pieņemts. 20 līdz 24, 4 grozījumi par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, pieņemts. 25. līdz 28. par, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. 30. par, pret, atturas, pieņemts. 31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 39. līdz 41. par pret atturas pieņemts, 42. par pret atturas pieņemts, 43. līdz 45. par pret atturas pieņemts, 46. par pret atturas pieņemts, 47. līdz 49. par pret atturas pieņemts, 50. par pret atturas

pret atturas pieņemts. Libe A par pret atturas pieņemts. Un gala balsojums. Atcerieties, ko Šafhauser kungs sacīja attiecībā uz savu vārdu atsaukšanu ziņojumu. Jā, atsevišķi grozījumi tiks pieņemti. Es, cik es saprotu, tad uh, situācija tāda, ka viņš atsauc savu vārdu. Un līdz ar to ziņojums būs nodots plenāra sesijā balsošanā bez referenta vārda. Tātad balsojam šobrīd par galziņojumu. Beidzam balsot. Pieņemts 46 pār 7 pret. Paldies par aktīvo līdzdalību. Paldies Šafhauser kungām par darbu. Un Federiks Federlei pārņems vadību. dear colleagues, let us continue with your... Godātie kolēģi, turpināsim darbu. Tiešām ļoti strauji un pārliecinoši notika balsošana. Mazliet gan nu, iekavējām laika grafiku, bet tomēr man liekas, tas norisinās ļoti ātri. Nu, ļaujiet man tagad pievērsties šīs komitejas darbu. Otrā daļā pirmām kārtām jāapstiprina darba kārtība vai kāds vēl šai saistībā izteikties. Uh, Nē, neredzu nevienu, kas to vēlētos darīt. Nu, līdz ar to darba kārtību apstiprināt. Pārējiem pie priekšsēdētāju paziņojumiem vēlos norādīt, ka astotais darba kārtības punkts um, tiek pārcelts, jo Henkelkungs, kas ir referents, lūdza to darīt. Un jauns datums tiks noteikts 6. februārī šī ziņojuma izskatīšanai pārējiem līdz ar to pie trešā darba kārtības punktu protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 28. septembrī, 12. 13. oktobrī un 9. un 10. novembrī pagājuši gadu. Vai ir kādi komentāri par, šo, par šiem protokoliem? Nē, neviens nevēlas izteikties, nu tad uzskatīsim šos protokols par apstiprinātiem. Tālāk pārējiem pie diskusijām par šīs dienas svarīgāko ziņojumu, tas ir ESE e pārvaldības rīcības plāns 16. līdz 20. gadam referenta Angelika Mlinara. Komisija aprīlī publicēja paziņojumu ar nosaukumu ESE pārvaldības rīcības plāns 2016. līdz 2020. gadam. IMKO komiteja ir vadošā komiteja gatavojot parlamentu pašiniciatīvas ziņojumu, bet ITRI savukārt ir asociētā komiteja saskaņā ar 54. reglamentu pantu. Uh, Un, eh, nu, tas nozīmē, ka ir atsevišķas ekskluzīvas kompetences piekrīt mums. Šodien mēs izskatīsim Linars eh, kundzes ziņojumu, ja atzinumu, paredzētas debatas maksimāli 40 minūšu garumā. Viss notiks kā parasti, vispirms vārds tiks dots referentiem, tad dēnu referentiem, un tad vienu minūtu uzstāšanās katram deputātam, kas to vēlēsies. Pēc tam dosim vārdu komisijai un atkal noslēgumu vārdiem vārdu referentē. Vispirms eh, referentē vārds lūzumu Linars kungu godātie kolēģi kolēģi, paldies! E-pārvaldības izstrādāšana ir ļoti svarīgs elements vienotā digitālā tirgus izveidē, un tā mērķis ir uzlabot efektivitāti, samazināt izdevumus, administratīvo slogu uzņēmumiem un pilsoņiem. Šī iemesla dēļ es ļoti atzinīgi vērtēju komisijas rīcības plānu laikam no 2016. līdz 2020. gadam. Savā atzinumā pievēršos jautājumiem, kas ir īpaši svarīgi ITRA komitejai un jomām, kur mums ir ekskluzīva kompetence vai kopēja kompetence ar IMCO saskaņā ar 54. reglamentu pantu. Viens svarīgs punkts ir tas, ka mums jāpārliecinās par ilgtermiņa ilgspējību digitālajai pārvaidei uz e-pārvaldību arī laikam pēc 2020. gada mums jāgarantē ilgspējība jau pašreiz īstenotajām iniciatīvām, piemēram, tehniskie bloki, infrastruktūras projektiem vai ISA 2. Kā uzsveru atzinumā, ir ārkārtīgi svarīgi panākt, ka ir atvērtība lietojumam, lietotājiem draudzīga saskārni šiem e-pārvaldības pakalpojumiem. Mēs sastopamies ar vien straujāk attīstošamies tehnoloģijām, ar interneta mm, programmām, mākoņu datošanu, un tas viss jāņem vērā tajā brīdī, kad runājam par e-pārvaldības pakalpojumiem. Tātad tehnoloģiska attīstība jāņem vērā. Turklāt atvērtie dati arī dzen ir svarīga komponente, kas ļautu pārliecināties, ka e-pārvaldības pakalpojumi ir atbilstīgi. Vienlaikus domājot par datu drošības panākšanu. Uh, Um, tajos gadījumos, ka tos vēlas izvēl, izmantot trešās puses. Šai kontekstā valsts un privātās partnerības un privātais sektors kopumā ir ārkārtīgi svarīgs. Tie var palīdzēt rast jaunus un novatoriskus risinājumus. Un tomēr nedrīkstam aizmirst, ka, lai pārliecinātos uz nākotni orientētu, rīt, veidot uz nākotni orientētu rīcības plānu, ir jāizteno zināmas darbības jau šobrīd. To starpā ietver, piemēram, ieguldījumu infrastruktūrā, piemēram, īpaši straujas platjoslas pakalpojumus, uzlabojumi, e, kas nepieciešami, nu, piemēram, tieši mobilo pakalpojumu attīstīšanai. Tāpat arī jāizmanto šo e-pakalpojumu izmantošanas e, plašs biežums patērētāju vidū. Tā, lai to panāktu, nepieciešams uzlabot e, šo pakalpojumu draudzīgumu lietotājiem, un šai kontekstā iestādēm vajadzētu rādīt paraugu. Uh, Es tāpēc atzinīgi vērtēju komisijas ambīcijas izstrādāt eh, attiecīgus dienestus, lai padarītu šo pārvaldību par digitālāku. Tāpat domāju, ka tas būtu līdzīgi jādara arī citām iestādēm, kā Eiropas parlamentam. Tieši parlamentam vajadzētu iziet avangardā digitālās pārveidas procesā. Un tomēr atzinīgi mm, ar lielu prieku gaidīšu arī grozījumus no kolēģiem un ceru, ka mums izdosies atbilstīgi sadarboties arī ar ēnu referentiem, strādājot pie šī ļoti nozīmīgā temata. Lies paldies, Mlīnērs kundze, tālāk. Tālāk dosim vārdu politisko grupu pārstāvjiem, mēnu referentiem. Pirmkārtām tautas partijas pārstāva Anna Sandera lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies, godātie kolēģi! Pirmām kārtām gribu teikt paldies kolēģei Angelikai Mlinerai par lieliski paveikto darbu e, un atzinumu, ko viņa likus priekšā šobrīd. Savā ieguldījumā vēlos pievērtot, pievērsties konkrētām idejām. Nu, kas, eh, nu, ko nav šobrīd eh, iekļauts atzinumā, acīm redzam, formas ierobežotības dēļ. Nu, piemēram, eh, publiskiem pakal, pakalpojumiem vienlaikus tik nu, ļauj nodrošināt arī peļņu pārskatāmību un pieejamību. Te jādomā par administratīvās slogas samazināšanu, kas nenoliedzami ir svarīgs elements mūsu uzņēmumiem, tīpaši MVU. Un tāpēc vēlos atgādināt, ka, ja izmantojam principu, ka viens eh, kontaktpunkts visiem, es domāju, ka izdosies eh, ietek, ietaupīt ārkārtīgi daudz naudas, līdz pat 5 miljardiem eiro Eiropas līmenī gadā. Vēlos turklāt atgādināt, ka ļoti svarīgi šajos gadījumos tomēr domāt par uzticēšanās nodrošināšanu, par šo pakalpojumu drošību, infrastruktūru drošību. Otra lieta, kas man liekas ļoti svarīga, ir digitālā iekļautība. Šāda e-pārvalde nedrīkst aizstāt visus administratīvos elementus, kas nenotiek tiešsaistē, piemēram, lauku reģionos. Un Un e, ir arī tādi iedzīvotāji grupējumi, kā piemēram gados vecāki cilvēki vai invalīdi, kas, kuriem nav atbilstīgu digitālo kompetenci un prasmi, un tāpēc viņš šādus pakalpojumus nevar izmantot. Tāpēc valstī un administrācijai jābūt pieejamai arī citādos veidos, lai nerastos šī digitālā plaisma. Kas attiec uz pārobežu zonām, nu, vēlos, lai valstu pakalpojumi iegūt zinām turpināmību arī pārobežu aspektā administrācijas jomā. Un tāpēc ceru, ka tiks diezgan strauji izveidot arī elektronisku informācijas apmaiņas sistēma attiecībā uz sociālo nodrošinājumu. Un priekšādātāju noslēgumā vēlos teikt, kā ārkārtīgi svarīgi nodrošināt lai šie administratīvie pasākumi būtu pieejami un saprotami, un tāpēc vēlos uh, Eh, lai šeit tiek nodrošināta arī daudzvalodības principu ievērošana. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk sociāls un demokrātu grupas ēnu referents Karlos Zoriņo, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Relatora pelo excelente parecer. Pirmām kārtām gribu teikt paldies par mm, referentē, par labi, lieliski sagatavoto atzinumu. Te ir ārkārtīgi svarīgi punkti atspoguļot attiecībā uz digitālo jomu. Es strādāju savu laiku pie cita dokumenta, kas arī strā, runā par um, savietojamību, un mēs zinām, ka digitālā jomā tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Eiropas parlaments ir nolēmis pievērsties Eiropas platformas izveidē, izveidēji uh, tieši savietojamības jomā. Un šāda savietojuma sadarbspējīga sistēma ir ārkārtīgi nozīmīga, jo tā varēs kalpot par bāzi tālākajai darbības izvēršanai, ļaujot uh, īstenot digitālus pakalpojumus uh, jomā, kas šobrīd ir fragmentēta un nepilnīga. Lai to panāktu, nepieciešams definēt zināmas prioritātes mūsu darbībai šādā platformā un šī iemesla pēc. Mums nepieciešams grozīt, mainot, mainīt šo atzinumu. Nu, protams, ka šeit ir zināms tā, uh, zināmi teksta apjomi ierobežojumi, un tāpēc to ar grozījumiem vēlamies papildus spēcināt. Tā mēs varēsim runāt, piemēram, par nepieciešamību uzlabot pakalpojumu kvalitāti, kas tiek piedāvāta iedzīvotājiem, tāpat arī runāt par īpašām vajadzībām atsevišķiem cilvēku grupējumiem, un ne tikai pievērties tehnoloģiskiem aspektiem un biznesa sektoram. Visbeidzot, taču jāatspoguļo pilnīgi visu grupējumu intereses respektīvi jārod risinājumi gan individu eh, gadījumā, gan uzņēmumu gadījumā, gan jādomā par to, ka var tikt šādi radīts arī jaunas darba vietas. Un mūsu meklētiem risinājumiem drīzāk tomēr lielākā mērā jāpievēršas tieši pilsoņiem un nevis uzņēmumiem, tā lai pilsoņiem būtu vieglāk piekļuvu šādiem pakalpojumiem, un to var panākt tieši ar attiecīgo tīklu un informācijas kampaņu īstenošanu iedzīvotāju vidū rīcības plāna kontekstā domāju, ka mēs varētu tajā iestrādāt arī telekom pakotnes elementus, kur, protams, tad ir attiecīgi četri um, sektori. Nu, pirmām kārtām, protams, 5G un platjoslas pakalpotojumi, tālāk šī ideja par Eiropas Wi-Fi tīklu Tāpat arī tādu nosacījumu izveidošanu, kas būtu universāli visā pasaulē, ātra, ātra gaitas internetu izmantošanai. Tas attiec arī uz kvalitātes aspektiem, bet visādi citādi, manuprāt, atzinums ir lielisks. Lielas paldies! Visi ļoti labi iekļaujas laika grafikā, par to man prieks. Es ceru, ka tā tas būs arī tālāk. Neredzu ēnu referents no EKR grupas. Nē, jūs vēlaties tomēr runāt neredzu ne EKR, ne zaļo grupas ēnu referents. Līdz ar to dosim uzreiz tā vārdu goja grupas ēnu referentei Mārisai Maties. Paldies priekšsādātāji. Vēlos teikt paldies referentē par paveikto darbu. Domāju, ka um, rīcības plāns e-pārvaldības jomā ir ārkārtīgi svarīgs, jo par vairākiem papildus aspektiem tika runāts un um, šī dokumenta ierobežotais apjoms nav ļāvis vēl runāt par administrāciju, par birokrātiju, kas var parādīties šādā jomā, un uh, par to, ka e-pakalpojumiem jābūt daudz iekļaujošākiem. Nu, protams, ka ir zinām ierobežojumi atzinuma sagatavošanā un visu līdz ar to tekstā atspoguļot nav iespējams, bet es tomēr domāju, ka būtu ārkārtīgi nozīmīgi tekstā iekļaut vēl divus elementus, kas uh, zināmā mērā, nu, jau tur parādās, bet tā nepietiekami tieši. Pirmais no tiem ir efektivitātes veicināšana, iekļauti, iekļaušanas, iekļautības veicināšana, jo neskatoties uz visām šīm jaunajām tehnoloģijām, kas Eiropas Savienībā ir pieejamas un parādās, piekļuva tām tomēr ir salīdzinoši nevienlīdzīga, un mums jādomā par šo nevienlīdzību pie, pieejamībā. Uh, nodrošinot attiecīgu, izma, attiecīgas tīkla izmantošanas iespējas visiem. Tāpat arī datu aizsardzība ārkārtīgi svarīga. Jāaizsargā dati, kā ir referenti to ik piemina, bet domāju, ka šai jomā nepieciešams runāt par šo problēmu plašāk un uzmanīgāk, jo Eiropas Savienības tiesība akti attiecībā uz datu aizsardzību piedāvā labu likumdošanas bāzi šādiem elementiem. Un visbeidzot pēdējais komentārs gribu teikt, ka iesniegšu, protams, e, grozījumus un ceru, ka sadarbība ar referentu būs ļoti atbilstīga. Bet vēlamies runāt par e, šīm valsts un privātajām partnerībām un to lomu šai konkrētajā rīcības plānā. Domāju, ka biznesa sektora vajadzības nedrīkst likt augstāk par individu vajadzībām. Un e, domāju, ka tām jāpiešķir vienlīdz liels svars, un tas attiec arī uz valsts privātajām partnerībām. Uh, Te jārunā par tādām lietām kā outsourcing, jeb ārpakalpojumiem, eh, konsultatīvām organizācijām un tā tālāk. Bet domāju, ka nākamo sanāksmu laikā mums izdosies par to arī apspriesties. Paldies, Maties kundze. Tālāk pāriesim pie deputātiem no zāles un bla, m, mm, sociālistu kolēģi Blanku Lopstās izteikties. Lielas paldies priekšsādātāji. Paldies priekšsādātāji domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka pārmaiņas, ko vērojam jauno tehnoloģiju jomā, no, nozīmē to, ka arī administratīvā joma un pārvalde ir jāpielāgo šīm jaunajām vēsmām. Tas ļaus samaz, samaksāt, sama, samazināt izmaksas Um, vienkāršot pakalpojumu sniegšanu, domāju, ka pozitīvi ietekmēs uzņēmumu, uzņēmumu darbību ne tikai attiecībā uz rentabilitātes nodrošināšanu, bet arī pilsoņiem tas nāks tikai un vienīgi par labu. Tika runāts par jaunām iespējām un to, ka tas saistīts ar zināmiem jauniem riskiem, kas, piemēram, attiec uz tādu lietu kā datu aizsardzību. Vēlos jūs uzmanību vērst uz faktu, ka tehnoloģiskais progress virzās uz priekšu, bet nevēlamies, lai rastos tā rezultātā digitālā plaisa starp dažādām jomām, kur varbūt šī pieejamība digitālajām jomām un tehnoloģijām ir plašāka vai un citām, kas nav, vai, piemēram, iedzīvotāju grupām, kam ir labāka pieeja tehnoloģijām un citām, kam šādas pieejas nav. Nevēlamies rādu šādu plaisu, šādu šķelšanos starp, piemēram, iedzīvotājiem un teritorijiem. Neviens cits vārdu lūdzas nav. Tas nozīmē, ka mēs pārējiem tālāk pie komisijas pārstāvu. Komisija pārstāv šot Francē Junkers no DigiConnect. Lūdzu, jums vārds. Labrīt! Paldies, ka devāt vārdu arī mums un ies, tādējādi iespēju komentēt parlamenta darbu. Pirmām kārtām Komisija vēlas teikt paldies parlamentam un itra komiteja īpaši par šo par šiem komentāriem attiecībā uz rīcības plānu, jo tas, ko mēs, protams, gatavojam šeit, ir tieši tas, par ko jūs runājat publiskā sektora pārveidi atbilstīgi jauno tehnoloģiju progresam, tā lai administratīvais e, sektors var uzlabot savu darbu un labāk sadarboties ar sabiedrību. Mēs tāpat piekrītam, ka ir ārkārtīgi svarīgi e, komisijai rādīt paraugšai ziņā, un mēs atzinīgi vērtējam arī prasību citām iestādēm sekot e, komisijas pēdās, jo tiešām šādi varam dot diezgan lielu ietekmi uz e, sektoru. Turklāt gribu atgādināt, ka šis jaunais rīcības plāns salīdzinoši ar iepriekšējo piedāvā zināmu dinamisku dimensiju, respektīvi tas nozīmē, ka šeit definētās rīcības un e, pasākumi nāks kā saņems papildinājumu arī citus mērus un pasākums. Tīpaši, piemēram, grasamies izveidot platformu, kas ļaus uzklausīt citus interesētās puses, pilsoņus un uzņēmumus, lai mēs varētu attiecīgi kopā ar dalībvalstīm identificēt uh, dažāda veida iespējams jaunus mērus, kas varētu nākt šeit kā papildinājums, tā lai beigu beigās mēs šo pārveidi varētu pātrināt publiskās administrācijas jomā. Tas ir šī rīcības plāna galvenais mērķis, tāpēc mēs ļoti mm, atzinīgi vērtējam šīs debatas, jūsu ieguldījumu diskusijās un uh, jūsu idejas. Paldies! Paldies! Lies paldies, saka priekšsēdētājs, paldies komisijai par šo paziņojumu. Tālāk dosim vārdu referentai diskusiju noslēgumam. Paldies! Paldies kolēģiem! Paldies visiem ēnu referentiem, kas bija šeit un izteicās. Domāju, ka šai konkrētā gadījumā es kā referente varu secināt, ka mums ir e, iespēja nonākt pie ļoti spēcīga, saliedēta ziņojuma šai jomā. Vēlējos jūs tikai informēt un gribu, lai jūs zinat, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 17. janvārs 2012. dienā. Un pēc tam, protams, darbs turpināsies. Un es patiešām ceru, ka jūs būsiet, izrādīsiet atsaucību un mums sadarbība iz, veidosies labi. Paldies, Linērs kundze, līdz ar to ir noslēgusies diskusija par šo darba kārtības punktu. Te nu man tālāk jāpaziņo komitejai, ka balsojums ITR komitejai notiks 28. februārī un savukārt plenārsēdē e, balsošana vēl nav apstiprināta. Uh, Tiem, kas seko šīm, šī informācija un sēž dažādos birojos, gribu informēt, ka esam aizteikušies priekšā laika grafikam un lūdzu pārliecinieties, ka attiecīgie deputāti, kas vēlas piedalīties diskusijās par nākamajiem darba kārtības punktiem, ierodas zālē. Pārējiem pie septītā darba kārtības punkta, un tas ir ikgadējās siltumnīca efektu izraižošo gāzu emisiju um, samazināšanas um, idejas dalību valstīm laikam no 21. līdz 2030. gadam um, Pagājušā gada jūlijā komisija sagatavoja priekšlikumu par centienu apkopošanu, eh, nosakot mērķus dalību valstīm laikam no 21. līdz 30. gadam. Šajos mērķos ietvērtēt tautsēmniecības sekos sektori, kas šobrīd nav ietilpināti ES emisiju tirniecības schēmā, jeb ETS, un tie kopā veidā aptuveni 60% no kopējām ES emisijām priekšlikums nāk kā turpinājums šim kopējo centienu lēmumam, ar ko tika izveidot nacionālajiem misiju mērķi dalību valstīm ārpus ETS sektoros laika no 13. līdz 20. gadam. NV ir vadošā komiteja, kas strādā pie šī dokumenta itrē, bija viedokļu apmaiņa par šo tematu pagājušā gada novembrī. Mums ir apmēram 30 minūtes paredzētas diskusijām par šo dokumentu iesākumā, kā jau parasti, došu vārdu referentai ja viņš ir paspējis ierasties. Mēs zinām, ka referents ir ceļā, bet, nu, lai varētu virzīties uz priekšu un redzu telpā vairāk sēnu referents, ne, lūk, viņš tieši nāk zālē iekšā, nu, tad būtiski neliela pauzīta, un tad dosim vārdu referentam. Mēs taču visi zinām, ka vislabākā uzstāšanās notiek tad, kad jūs būtiski skriešus esat ieskrējis zālē un pie, pietapis pie mikrofona. Welcome. The voting was uh, rather quick today and, and the mm, Balsājums šodien uh, bija pavisam īs, un uh, cilvēki negribēja gari runāt, un uh, tāpēc mēs esam pavirzījušies uz priekšu itin ātri. Lūdzu, tagad došu vārdu Havoram, kurš ir referents un atbildīgs par šo dokumentu. Es atvainojos, man vajadzēja um, izteikties arī NV komitejā, bet, nu, beidzot esmu ieradies. Pavisam ātri par uh, šīs logas sadalīšanas regulējumu vēlos norādīt, ka šis ir ļoti nozīmīgs uh, dokuments, un te mēs runājam par uh, Eiropas Savienības siltumnīca efekta gāzu izmešiem. Un, protams, mums ir jādomā par to, kā to visu samazināt. Šī jaunā regula paredz um, jaunas saistošas mērķus attiecībā uz uh, siltumnīca efekta gāzu samazināšanu, un kas dalību valstīm būtu jāsasniedz periodā no 2021. līdz 2030. gadam. Attiecībā uz Eiropas parlamenta darbu, nu šeit ITRE sniedz atzinumu vadošai komitejai, kas ir vīdes komiteja. Mēs mēģinam nodrošināt labu, spēcīgu sadarbību ar vīdas komitejas kolēģiem. Tur referents ir Gerbrandī kungs. Un eh, vīdes un rūpniecības komitejām varbūt ir mazliet atšķirīga viedokļa šajā jautājumā, bet mēs mēģinam panākt eh, saskaņotu pieju uh, abos šajos dokumentos, gan ITRE atzinumā, gan arī NV ziņojumā. Vakar Mums bija pirmā neoficiālā ēnu referentu sanāksme. Mēs apkopojām ēnu referentu idejas, un, protams, mēs redzējām, ka pastāv atšķirības starp politiskajām grupām, kā vienmēr. Bet tomēr man radās iespējas, ka ir jūtama labā grībā um, ēnu uh, referentu vidū, un lielākā daļa no problemātiskajiem jautājumiem varētu tikt atrisināti. Es ceru, ka nodrošināt šādu labu sadarbību starp ēnu referentiem, mēs varēsim sagatavot tādu atzinumu, kas būs pietiekami apmierinošs lielākajai daļai politisko grupu un lielākajai daļai kolēģu Rūpniecības komitejā. Tagad piecas ļoti svarīgas jomas, kur, manuprāt, Rūpniecības komitejas viedoklim eh, būtu um, jābūt visizteiktākajiem. Pirmkārtām vajadzētu stiprināt ambīcijas un vajadzētu domāt par Eiropas Savienības ilgtermiņu perspektīvām. Attiecībā uz komisijas priekšlikumu gribētu teikt, ka, manuprāt, tas nav gana skaidrs, ja mēs ņemam vērā Parīzes vienošanos, mm, ja mēs domājam par ilgtermiņa apņemšanos attiecībā uz dekarbonizāciju, mums noteikti uz to vajadzētu atsaukties. Otrs punkts ir sākuma punkts. Kad tad mēs uzsāksim šo uh, trajektoriju attiecībā uz šo regulējumu? Un tāpat arī mums ir jādomā arī par budžetu un par vēl uh, striktākiem mērķiem. Tāpat arī ir jādomā par tādu lineāro trajektoriju sākot ar 2017. gadu. Tas būtu arī saskaņā ar eh, vides eh, komitejas nostāju. Nu, vēl tādas oficiālas nostājas vides komitejā vēl nav, bet šāda ideja tur parādījās. Vakar redzēju, ka ir atbalsts arī no citām grupām. Eh, trešais jautājums ir elastīguma mehānisms. Manuprāt, tas ir pats sarežģītākais, kas parādās šajā failā. Tātad, kā tikt galā ar šo elastīguma mehānismu? Un, to, kas parādās arī komisijas priekšlikumā. Havorim vajadzētu nākt eh, tagad eh, mēģināt pabeigt, jo jums ir atvēlētas tikai trīs minūtes. Jā, gribēju vēl runāt par atbilstīgumu pārbaudēm un regulas pārskatīšanu. Uzskatu, ka mums vajadzētu nākt klajā ar daudz regulārāku atbilstīgumā pārbaudi par to, kas notiek dalība valstīs, un tāpat arī ir jāpārskata regula, lai saprastu, ka viss rit pareizi. Es atvainojos par to, ka es jūs pārtraucu, man šķita, ka mums pietiks laika, bet zviedri ir vēl vāciskāki nekā paši vācieši, un man patiešām nepatīk, ja tiek pārsniegts atvēlētais laiks. Uh, E, tagad izteiksies politisko grupu pārstāvis Šons Kelijs, viņš pārstāv tautas partijas grupu. Paldies, priekšādātāji! Vēlos izteikt komplementus referentam un īstenībā arī komisijai. Es uzskatu, ka komisija ir šeit rīkojusies visnotaļ pareizi, un es drīzāk pat gribētu pieturēties viņu priekšlikumiem. Uzskatu, ka referents iet pat mazliet par tālu, un tas varētu ārkārtīgi ietekmēt rentabilitāti un varētu ietekmēt arī ekonomiku Eiropā attiecībā uz darba vietām un tā tālāk. Paskaidrošu, kāpēc es tā uzskatu. Pirmkārt, mēs visi esam viensprātis tātad par mērķiem 2030. gadam, bet kā to panākt, tur, protams, ir viedokļu atšķirības. Un šeit ir jādomā arī par Parīzes vienošanos un arī par Marakešas vienošanos. Uh, Es nepiekrīstu referentam lūk šādos punktos. Sākuma punkts. Manuprāt, 2020. gads ir gana labs sākuma punkts. Referents iestājas par 2017. gadu. Manuprāt, tas ir pārāk arī, tas būs sarežģīti dalību valstīm. Un atklāt sakot, to pat nevarētu sasniegt, un tas novest pie sodiem. Otrais. Elastīgums, uz ko jūs atsaucāties. Domāju, ka šeit eh, komisija nākusi klajā šiem kredītiem 280, eh, viņš savukārt vēlas 190. Eh, Manuprāt, tam varētu būt ļoti kaitīgi ietekme, jo īpaši attiecībā uz lauksaimniecību, jo šeit uh, iespēja izdarīt šādus samazinājumus ir ļoti neliela, bet vienlaicīgi ir jādomā arī par pārtikas m, mm, pietiekamību, kas ir arī ļoti būtiska daļa no šīs apņemšanās. Es gribētu atsaukties arī uz ETS elastīgumu. Komisija norādīja, ka tas varētu būt 100, bet es redzu, ka mm, referents vēlas to samazināt līdz 50. Tiklīdz kā izmeši tiek ietaupīti, tie ir ietaupīti, un tāpat arī mums ir jāsaprot, ka Un jāieskaita šeit arī uh, tādi lieli ekonomiski un politiski notikumi kā Brexit. Brexitam varētu būt līdzīga ietekme, un to noteikti vajadzētu ņemt vērā. Liels paldies vēlreiz gan referentam, gan arī komisijai. Paldies, redz, cik prasmīgs ir Kelī kungs. Tad, kad es viņam parādīju, ka viņam ir, um, viņš ir pārsniedzis jau divas minūtes, viņš uzreiz pateica, ka viņam ir tikai pēdējais punkts. Ļoti laba disciplīna. Tagad Bonafē uh, kundze. Paldies. Es uh, mēģināšu arī pieturēties pie man atvēlētā laika limita. Vispirms vēlētos pateikties referentam par sagatavoto ziņojumu un arī par vakardienas tikšanos. Uh, Šis jautājums ir ļoti svarīgs, un mums šeit ir jādomā par stratēģiju, ko paši sev pieņēmām Parīzē. Un uh, tas ir uh, modelis, kur mēs mēģinam samazināt CO2 izmešus. Vīdes komitejā mēs skatām tādus punktus, ko neaptver ETS sistēma. Un uh, tātad te ir runa par mērķiem līdz 2030. gadam. E, šie mērķi ir svarīgi, lai mēs varētu sasniegt mūsu vispārējos noteiktos e, mērķus. Uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir labs uh, sākums, bet ir jāpiebilst, ka ir vairāki punkti, kur mums vajadzētu rīkoties. Un šos punktus referents jau uzskaitīja. Domāju, ka mums nāksies pārskatīt elastīgumu. Tas attiecas eh, um, gan uz ETS, gan arī uz LULUK sistēmu. Abām šīm sistēmām ir jābūt konsekventām un ir jāņem vērā arī tas, kas notiek parlamentā. Tātad, kā pats sākuma punkts mums vajadzētu domāt par šīs sistēmas pārskatīšanu. Mēs redzam, ka dažkārt uh, netiek ņemta vērā attīstība, kas ir panākta dažās valstīs attiecībā uz mērķu sasniegšanu. Mums vajadzētu arī pārbaudīt progresu, vajadzētu domāt par Eh, šīm atbilstīguma eh, korekcijām. Uzskatu, ka tas būtu jādara ik pēc pieciem gadiem. Attiecībā uz šiem punktiem mēs noteikti tālāk izklāstīsim savu pozīciju. Neredzu, ka telpā būtu EKR pārstāvis, tāpēc eh, došu vārdu Aldes pārstāvei. Karolīna Puncet nevarēja būt klāt, un viņu pārstāv uh, Bīrinkas kundze. Dear chair, dear colleagues. Eh, Priekšādātāji, godāmie kolēģi, kā jau jūs norādījāt, es izsekos eh, Karolīnas Puncetas vārdā. Viņa ir alda pārstāva, bet viņa tiemžēl nevarēja ierasties. Pirmkārt, Puncetas kundze vēlētos pateikties eh, atzinam sagatavotājam, kurš mēģina uzlabot sākotnējo komisijas priekšlikumu, padarīt to ambiciozāku. Uh, Viņa uzskata, ka šim ziņojumam vajadzētu stiprināt Eiropas Savienības pozīcijas ilgtermiņā, ņemot vērā Parīzes vienošanos un arī uh, ilgtermiņa mērķi samazināt siltumnīca efekta gāzu izmešus. Ņemot to vērā, viņa uzskata, ka trajektorijas uzsākšana 2017. gadā 2020. gada vietā ir izšķiroša, jo šādā veidā mēs varēsim daudz eh, akurātāk eh, mm, mērīt izmešas 2020. gadā un nodrošināt stingrāku pieeju. Ņemot vērā e, to, kas tiek darīts attiecībā uz elastīgumu mehānismiem, ALDE pārstāvji uzskata, ka šī instrumenta varētu būt ļoti noderīga dalību valstīm. Un mēs varētu domāt arī, ka līdz ar to dalību valstis varētu samazināt izmešus. Viņa uzskata, ka uh, Eh, zemes izmantošanas un mežsaimniecības kredītu samazināšana līdz 190 miljoniem ir atbilstoša energoefektivitātes uzlabojumiem un uh, kopumā nes, nepavājina Eiropas Savienības mērķus, bet uh, nodrošina lauksainicības sektoru konkurētspēju. Attiecībā uz atbilstīgumu pārbaudēm komisija iesaka organizēt tās ik pēc pieciem gadiem, kamēr ITRE Atzinuma sagatavotājs iesaka šādas pārbaudas veikt katru gadu. Puncits kundze uzskata, ka atbilstības pārbaudēm ir jānotiek biežāk nekā tikai ik pēc pieciem gadiem, un viņi iesaka tās veikt ik pēc divarpus gadiem. Un pēdējais Alde Enu referentei šķiet, ka regulē, regulas pārskatīšana būtu uh, Eh, jāsaskaņo ar eh, dialogu, kas ir paredzēts 2018. gadā attiecībā uz ANO konvenciju un tāpat arī uz Parīzes vienošanās pārskatīšanu 2023. gadā. Puncetas kundze mm, ir gatava iesniegt grozījumus un eh, cer, ka sadarbība ar atziņam sagatavotājiem un referentiem būs veiksmīga. Paldies Vīrinkas kundzei, tagad goe. Benito Silvāga pārstāv šo grupu. Lūdzu, jums vārds uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt visiem! Nedomāju, ka es pateikšu šeit kaut ko jaunu. Runājot par Parīzes vienošanos un 1,5 grādiem, mēs esam noteikuši mērķus, komisija ar tiem ir nākusi klajā, tie ir ambiciozi, bet var Varbūt tie nav tomēr pietiekami ambiciozi, lai mēs sasniegtu šīs starptautiskās vienošanās. Mums ir jomas, ko ETS sistēma neaptver. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai šīs starptautiskās vienošanās a, tiktu ievērotas. Tāpat ir būtiski, lai mēs a, pārtrauktu uzskatīt, ka vīde un ekonomika ir divas pretrunīgas jomas. Mums ir jānodrošina sadarbība, mums ir jādomā par to, kā uh, veicināt energoefektivitāti, tādējādi samazinot izmešus. Mēs esam iepazinušies ar iesniegtajiem grozījumiem un uzskatām, ka tie ievērojami uzlabo sākotnējo komisijas priekšlikumu. Pirmkārtā, sākuma punkts 2017. gads, uzskatām, ka šī ideja ir laba. Tas ļautu daudz labāk samazināt izmešus un arī ļautu mm, nodrošināt eh, tādu vienkāršāku pāreju uz 2030. gada mērķiem. Tas visu padarītu vieglāku. Attiecībā uz pārskatīšanu un pārbaudēm mēs eh, iesniegsim grozījumus par šiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka šī pārskatīšana atbilst ANO FCC konvencijai. Tāpat ir būtiski, lai dalībvalstis ievērotu šos mērķus, un, ja nepieciešams, tām ir jāsniedz atbalsts mērķu sasniegšanā, nevis dalībvalstis jāsoda par mērķu nesasniegšanu. Attiecībā uz elastīgumu mēs vēlētos, lai šie abi punkti tiktu ņemti ārā. Mēs uzskatām, ka tas tikai pavājina mm, visus šos mērķus. Uh, vidēji tiek piemērota cena. Un attiecībā uz zemes izmantošanu mēs esam nobažījušies, tāpēc, ka mēs šeit nerunājam par kaut ko tādu, kas būtu pastāvīgs. Šeit nav runa par precizitāti. Mums ir jādomā arī par negatīvajiem izmešiem un to absorpciju. Arī šie izmeši mēģu sasniegšanā ir svarīgi. Paldies! FDD pārstāvis Tamburāno kungs ir klāt, um, bet um, nav pieteicies runāt. Arī ENF pārstāvi nevēlas izteikties, tāpēc dosim vārdu komisijas pārstāvim Artūram Rungem Metzkeram. Viņš ir klimā ģenerāldirektorāta direktors. Paldies! Šķiet, ka mēs varam pievienoties parlamentā. Mēs uzskatām, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, tāpēc, ka te ir runa par apmēram 60% no Eiropas Savienības izmešiem. Es atvainojos jau tagad, iespējams, ka man vajadzēs vairāk par divām minūtēm. Gribētu runāt par pieciem punktiem, kas attiecas uz šo dzinuma projektu. Uh, liels paldies par tā sagatavošanu. Pirmkārtām par ilgtermiņa mērķiem. Iespējams, ka šeit vajadzētu sniegt skaidrojumus, kas tad īsti ar to tiek domāts. Mēs šeit priekšlikumā redzam, ka siltumnīca efekta gāzu izmeši atbilst uz, attiecas uz dažādām uh, jomām - lauksaimniecību, celtniecību un tā tālāk, un līdz 2030. gadam tas tiesot jāsamazina līdz nulei. Nekur nevienā ietekmes izvērtējumā komisijā nekas tam līdzīgs nav pētīts. Un, protams, ka ietekme var būt ļoti smaga, piemēram, tas varētu nozīmēt to, ka mums nāksies pilnībā likvidēt eh, govis, aitas un kazas līdz 2040. gadam, jo šie izmeši parādās tieši šajās nozarēs, un es īsti nezinu, vai tas būs iespējams. Es šeit nemaz nerunāšu par ēkām un transportu, ja mēs vēlamies sasniegt nulli izmešus līdz 2040. gadam. Otrā piebilda attiecas uz siltumnīca efekta izmešiem bioenerģētikā. Tās būs ļoti radikāls izmaiņas pašreizējā sistēmā. Uh, Um, ļoti sarežģīsies atskaišu sistēma un tāpat arī uh, būs dubulti jāskaita šī izmeši. Pašlaik uh, tas tiek aptvērts ar zemes izmantošanu un meža saimniecību. Un uh, šķiet, ka desmitais grozījums aicina tos iekļaut arī ne ETS izmešos. Līdz ar to mēs arī uh, neatbilstu vairs starptautiskajiem atskaišu standartiem. Mēs vēlamies gatavot eh, tādas atskaišu sistēmas, kas atbalstu ANO konvencijai, un uh, aprēķini uh, arī Eiropas Savienībā būs atšķirīgi, tad būs dubulta grāmatvedība, un tas varētu radīt ļoti liels izmaksas. Zemes izmantošana un kredīti. Nerunāšu šeit par daudzumiem, bet gan par aptvērumu maiņu. Mēs uzskatām, ka pašlaik sagatavotie priekšlikumi nav atbilstoši. Ja mēs šeit izņemam, piemēram, atmežošanu, tad tas nozīmē, ka izmeši no šīs atmežošanas netiks aptvērti. Es īsti nezinu, kur tie tik tad parādīsies, bet varbūt ir jāskatās arī uz uh, LULUSEF priekšlikumu. Uzskatu, ka mums vajadzētu labāk izprast šos jautājumus. Tāpat arī skaitļi ir izmainīti 18. un 17. grozījumā, un šķiet, ka savā starpā šie cipari nav atbilstoši. Varbūt te ieradusies kāda kļūme um, redakcijā. Jā, patiešām komisija ir ieteikusi piecu gadu atbilstības pārbaužu ciklu. Ja mēs pāriet uz viena gada pārbaudēm, tad tas nozīmētu, ka mums nāktos mainīt atbilstības ciklu arī zemes izmantošanas un a, apmežošanas ciklā. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu mainīt pašreizējo praksi. Tas būtu papildu administratīvais sloks visām dalībvalstīm, un šis sloks būtu diezgan pamatīgs. Tikko dzirdēju priekšlikumu, ka mēs varētu pāriet uz divu ar pus gadu ciklu. Tas savukārt nozīmētu, ka mums vajadzētu iz... atteikties no uh, viena gada atskaitēm un pāriet uz pusgada atskaitēm, lai mēs varētu izveidot šādu ciklu. Atkal vēlos norādīt, ka tas milzīgi palielinātu administratīvo slogu, īstenošana kļūtu sarešķīta. Piektais punkts, desmitais uh, punkts, 21. grozījums. Uzskatām, ka Tas nebūtu godīgi attiecībā uz uh, centrālu un austrumu Eiropas valstīm. Jums vajadzētu par to padomāt. Nevēlos runāt par elastīgumu. Priekšlikumi, vai nu šeit ir runa par sākumu punktu, uh, vai nu te ir runa par uh, daudzumu, um, ir apspriesti komisijas ietekmes izvērtējumā. Protams, ka tas nozīmētu, ka šī sistēma kļūtu izteikti striktāka bet es domāju, ka šo ietekmi un sekas var ļoti labi redzēt ietekmes izvērtējumā. Noslēgumā es vēlētos norādīt, ka komisija ir gatava sadarboties, ja ir runa par skaidrojumiem un ja ir runa par priekšlikuma ietekmi kas tiek pētīta ITRE komitejā. Mēs ļoti labprāt sazinātos gan ar visiem referentiem, gan arī ar ēnu referentiem, uh, Uh, jau tuvākajās nedēļās, lai Rūpniecības komiteja varētu sagatavot uh, labu atziņumu. Paldies Rungē Metzgeres kungām, viņš pārstāvēja komisiju. Tagad atgriezīsimies pie referenta Havorkungs. Lūdzu jums vārds kopsavilkumam. Paldies priekšādātāji pavisam ātri. Vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem un arī uh, komisijas pārstāvim par pausto viedokli. Redzam, ka pastāv viedokļu atšķirības. Tuvāko nedēļu laikā mums nāksies panākt kompromisu, saskaņot visas šīs nostājas. Man ir ļoti būtiski uh, padarīt šo regulu vēl striktāku. Uh, Mums ir jābūt ļoti lielām ambīcijām, lai mēs varētu sasniegt vispārējus mērķus attiecībā uz siltumnīca efekta gāzu samazināšanu un Parīzes vienošanās izpildi. Ja runa par tehniskām detaļām, tad esam gatavi kompromisiem. Mēs ņemsim vērā viedokļus, ko pauda dažādie eh, šajā spēlē iesaistītajie. Liels paldies arī komisijai par atklātību un par eh, pausto vēlmi diskutēt. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies rast tādu risinājumu, kas būs visiem akceptējams. Uh, on... Jā, paldies. Tad par laika grafiku grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. janvāris 6. vakarā. Balsojums ITRE būs 23. martā. Balsojums NV komitejā 29. maijā un plenārsesijā balsošana vēl nav apstiprināta. Ar to noslēdzam šī ziņojuma izskatīšanu, pārējām pie 9. punkta, jo 8. tika atlikts uz 6. februāri. Pēc Henkeļa kunga referenta lūguma. Devītais punkts - Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma. Itra sagatavo e, atzinumu IMCO komitejai 54. E, punkts. Tātad sadarbīgās, e, sadarbīga ekonomika plauks digitālas ekonomikas ietvaros un piedāvā jauns iespējas patērētājiem un uzņēmumiem, tīpaši mikro uzņēmumiem un maziem vidiem uzņēmumiem. Tomēr tas arī rada zināmu neskaidrību par e, to, e, kādas ir tiesības tiem, kas piedalās šajā ekonomikā. Eiropas komisijas paziņojums ir vērsts uz to, lai radītu uh, tiesisku skaidrību uh, tirgus uh, operatoriem un iedzīvotājiem. Mums ir pusstunda aptuveni šīm debatēm un sāksim ar uh, vārda došanu referentam taburā, Tamburāno kungam. Jā, paldies. Priekšsēdētāji, kolēģi, laimīgi jaunogad. Šodien komitejā mēs uh, apmainamies ar viedokļiem par sadarbīgo ekonomiku. Tas ir sektors, kas strauji aug, iesaistot nozars pārstāvis un arī iedzīvotājus. Mēs jau visi zinām, cik liels pūles pieliek eh, gan viet, pašvaldības, gan reģionālās eh, pašvaldības un centrālās valdības, lai nodrošinātu izaugsmi, un šeit ir nepieciešams atrast līdzsvars ar divām lietām. Pirmkārt, saglabāt brīvību inovācijai un eksperimentiem uzņēmumiem un iedzīvotājiem, un otrkārt, patērētāju tiesību aizsardzību, strādājošo aizsardzību, ražotāju aizsardzību, tāpat arī vides aizsardzība. Tāpat ņemot vērā pārvaldības nepieciešams un nepieciešamību un nodokļu jomu. Tā tad ir jāpāriet uz jauniem biznesa modeļiem tirgū. Un mums būtu jārunā par sadarbīgām ekonomikām daudz skaitlī. Komisija saka, ka nav iespējams atrast risinājumu, kas derētu visiem. Tā tad nebūs vienots, viens risinājums visiem. Uh, ir jāatzīst, ka šeit ir nepieciešama dažāda pieeja, daudzveidīga pieeja. Bet ir e, vairākas lietas, kas ir kopīgas, piemēram, e, fizisko materiālo resursu kopīgu izmantošanu. Tīpaši tādu resursu, kas nav pietiekami izmantot līdz šim, kas varētu radīt sociālos un ekonomiskos iegūmus un padarīt pakalpojumus efektīvākus. Tāpat arī aktīvi jāiesaist iedzīvotāji. Un treškārt, inovācija kopienu ietveros, jo sadarbīgā ekonomika darbojas vislabāk tur, kur e, dalāmies ar resursiem un zināšanām, kur ir iespējama aktīva eksperimentēšana, eh, kur ir pieejams eh, iespējas izmantot kopīgus resursus un, protams, eh, IKT joma, kas veicina inovāciju, izmantoja tīklu veidošanu starp dažādām iesaistītēm pusēm, Tāpat ir nepieciešams mazināt tiešās netiešās izmaksas, um, palielināt informācijas eh, plūsmu un uzticēšanos, savstarpēju uzticēšanos. Ir nepieciešams arī pilnībā izmantot pieejamos aktīvus, veicinot pievienoto vērtību un uh, ir jāatver šai ekonomikai neekskluzīvas zonas, eh, kas dotu iespēju eksperimentēt nacionālai vietējai likumdošanai ir jāspēj sekot šiem procesiem, nodrošināt savienojamību digitālajā pasaulē, lai Eiropas uzņēmumi varētu pāriet pie rūpniecības 4.0. Mums ir jānodrošina, ka normatīvi un politika ir vērst uz nākotni un radītu juridisko noteiktību, sasniegtu pilnu potenciālu un dotu iegūmus strādājošiem un darba devējiem. Tāpat arī patērētāji varētu izmantot sinerģiju gan kopā ar tradicionāliem biznesa modeļiem, gan arī jauniem risinājumiem. Un šeit īpaši uzsvars ir uz pakalpojumu sniedzējiem. Šeit, protams, ir apkopoti tikai sākotnēji viedokļi. Labprāt uzklausīšu kolēģu ieteikumus un grozījumus, un esmu pārliecināts, ka varēsim iekļaut arī citas jomas, kas vēl nav pietiekami apskatītas, ņemot vērā ierobežojumus, eh, kas ir noteikti sākotnējiem tekstam. Paldies Tamburāno kungam! Mēs bijām iecietīgi pret to, ka pārsniedzat atvēlēto laiku, jo jūs iepriekšējā ziņojumā neizmantojāt to. Tagad ēnu referenti no dažādām politiskām grupām. Vispirms EPP. Sanders Kunze, lūdzu, divas minūtes. Merci, merci, monsieur le président. Alors, je voudrais... Priekšsēdētāji, paldies. Arī es gribu pateikt paldies referentam, kas savā atzinumā uh, atsaucas uz dažādiem tematiem, kas saistīti ar šo kopējo ekonomiku. Un skaidri redzam, ka šāda veida ekonomika ir ļoti plašs potenciāls, un Eiropai vajadzētu izmantot šos trumpjus, lai kļūtu par līderu šajā jomā. Tādā veidā, piemēram, gan bezdarbnieki, gan pensionāri, gan jaunieši, reizēm cilvēki ar ļoti zemām algām var šādi rast savu nodarbošanos un, protams, arī ieņēmumus. Uh, Tie ir jauna veida pakalpojumi. Un domāju, ka mums vajadzētu visus šos iedzīvotāju grupējumus mudināt uz šāda veida darbības īstenošanu, ma, šo sākumu uzņēmumus atbalstot. Tāpēc ir vajadzīgas atbilstīgas platformas, un te ir tālāk jāprecizē infor, informācija, jo šāda veida uh, um, nu, rīcība tomēr nedrīkst tikt izmantota, lai nu, kaut kā aizsegā netiešā veidā pārkāptu visa veida noteikumus, kas attiec uz nodarbinātību un tam līdzīgi tādējādi kaitējot MVU. Tāpēc vajadzīgi zinām precizējumu, arī no manas puses te vairāk ierosinājumu. Lielākoties tas saistīts ar to, cik svarīgi nodrošināt godīgu konkurenci, cik svarīgi tāpat laikā arī nodrošināt digitālās prasmes vajadzības gadījumos, kā vajadzīgi piekļuvu finansējumu sākumu uzņēmumiem, lai ļautu tiem strauji izvērsties e, es tirgū. Turklāt domāju arī ka galvenais šāda veida ekonomikas virzītāja spēks ir paļaušanās, uzticēšanās, un tāpēc domāju, ka vajadzētu veidot mm, certifikācijas mehānismus, kas ļautu patērētājiem pārliecināties, ka šādas platformas izmantotāji rīkojas atbilstīgi un nenotiek maldināšana. Šāda veida ekonomika ir sektors, ir ārkārtīgi nozīmīgs, bet es domāju, ka ir vajadzīgs to ļoti precīzi definēt, vispārīgi apskatīt. Es domāju, ka Eiropas līmenī varam iet vēl tālāk, domājot arī par rādītājiem, kas ļautu nošķirt mm, individus un profesionālus uzņēmumus, eh, kas ir darbības, kas, par kurām saņem atlīdzību, kas nē. Un par digitālo platformu runājot, arī šeit jārunā par atbildības uzņemšanos un jāinformē. Uh, at, par attiecīgajiem piemērojumiem noteikumiem, vienlaikus respektējot visus tiesību aktus. Un visbeidzot, priekšādātāji, man ir viens jautājums par procedūru. Ņemot vērā, ka mēs grasamies um, doties uz Strasbūru, nu, vismaz jūs grasties, mēs uh, tur dzīvoju, bet tātad pirmdien mēs visi tiksimies Strasbūrā, un tad varbūt būtu iespējams par vienu dienu pārvirzīt uz priekšu grozījumu iesniegšanas termiņu no nu, pirmdienas uz otrdienu pusdienas laikā varbūt. Um, it, it has been, um... Grozījuma iesniegšanas termiņš ir pārcelts uz 17. datumu, 2012. dienā. To es arī grasījos paziņot. Tā kā tā ir jau noticis. Ejam tālāk, sociāldemokrāti. Demontes kundze, lūdzu. Sì, grazie. Beh, innanzitutto un ringraziamento. Jā, paldies. Paldies pirmkārt jau referentam. Šeit ir ļoti lakonisks teksts sagatavots, bet tas dod jau mums priekšstatu par eh, pašu atzinumu. Vēlējos vēlreiz eh, uzsvērt, eh, cik svarīga šī sadarbīga ekonomika un kāds ir potenciāls tā, tās izaugsmēji. Šeit gan ir runa par eh, jauniem biznesa modeļiem. Un mēs cenšamies eh, uzminēt jau iepriekš, kas būs nākotnē, kā attīstīsies ekonomika. Es domāju, ka mums ir nepieciešams strādāt robustāk. Droši vien būs arī vairāk grozījumu, kurus plānoju iesniegt ir nepieciešams aizsargāt cilvēku personīgos datus, personīgo informāciju dažādās dalību valstīs. Neaizmirsīsim, ka ir jau spēkā likumdošana atsevišķās dalību valstīs, ne tikai nacionālā, bet arī reģionālā un vietējā līmenī un būs dažāda veida platformas, tāpēc ir nepieciešams nodrošināt mobilitāti un elastīgumu iesaistītajām pusēm, un to ir nepieciešams definēt. Pastāv eh, arī draudi, ka šīs platformas varētu kļūt par monopoliem. Tās jau ir iekšējā tirgus un konkurences jautājums tāpēc neaizmirsīsim arī šo aspektu. Ir nepieciešami vieno, vienādi spēles noteikumi pakalpojumu sniedzējiem, e, kas darbojās šajā sektorā. Ir, protams, arī nodokļu aspekts šajā jautājumā, jautājums par piekļuvi kredītiem, šeit lielā mērā ir skarti arī pašnodarbinātie. Tas ir saistīts arī ar certifikāciju un atļauju izsniegšanu, tā kā eh, tas būs lielā mērā atkarīgs arī no paša sektora. Un noslēgumā eh, ir nepieciešams lielāks atbalsts perifērajiem reģioniem tāds arī uzsvers no transporta komitejas, ir jānošķir situācija lielajās pilsētās, kur nav varbūt eh, tik liela nepieciešamība palielināt eh, privātu automobīļu izmantošanu. Bet atšķirīga situācija ir kalnu reģionos, piemēram, perifēros reģionos. Tā kā mums ir nepieciešams pareizo līdzsvaru atrast. Un visbeidzot, daudz līmeņu pārvaldība neaizmirsīsim subsidiaritāti un tad būsim iegūsi, iegūši pareizo līdzsvaru. Paldies, EKR grupas vārdā Henkeļkungs, viņš atvainojas, ka nevarēja būt, bet Tošanovska kungs viņu aizstāja. Lūdzu, Tošanovska kungs, jums vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlos atvainoties mūsu ēnu referentu Henkeļa kungu vietā. Viņš lūdza sniegt eh, man e, viņa viedokli. Pirmkārt, viņš vēlēs pateikties e, referentam. Henkeļa kungs uzskata, ka sadarbīga ekonomika ir laba iespēja patērētājiem, kuri var gūt labumu no labākām e, izmaksām saistībā ar pakalpojumiem un tāpat arī rast papildu iespējas nodarbinātībā. Mēs nevaram no vienas puses veicināt digitālā vienotā tirgus attīstību un no otras puses būt pret platformu izveidi. Referents arī atzinīgi vērtē Eiropas komisijas pieeju. Viņš uzskata, ka dalību valstīm ir nepieciešams noteikt īpašus nodokļu noteikumus, piemēram, tiem, kas piedāvā ēdināšanas pakalpojumus, viņiem ir jāizpildi, jāizpilda visi sanitārās jomas noteikumu un tie, kas sniedz eh, transporta pakalpojumus, arī tiem ir nepieciešams izpildīt eh, īpašus nosacījumus. Bet kas attiecas uz izvērtēšanas sistēmu šādām sadarbīgām ekonomikas jomām, vajadzētu domāt arī par eh, pakalpojumu kvalitāti. Un eh, tur regulējumam būtu jābūt līdzīgam kā eh, tradicionālas ekonomikas nozarēs. Tāpat arī jāņem vērā nodokļu joma, apdrošināšanas joma, jo šeit varētu pastāvēt īpaši riski. Sadarbīgai ekonomikai būtu jāspēj arī eh, mazināt administratīvo slogu. Tašanovs kungs lieliski iekļāvāties atvēlētajā laikā. Ejam tālāk. Nākamā grupa - ALDE, N referents ir Dominiks Rikē. Lūdzu, divas minūtes. Merci, monsieur le président. Merci. Priekšsēdētāji, paldies. Paldies par šo ziņojumu, kas ir ļoti daudz sološs, pietiekami lakonisks. Šāda veida ekonomikas problēma ir tāda, ka šeit ir iesaistītas trīs puses – pirmām kārtām nu, piegādātāji, kas var piedāt, piegādāt nu, pilnīgi faktiski ko iespēju no pakalpojumu jomā. No otras puses tad ir klients, ir patērētājs, tā puse, kas saņem šos pakalpojumus. Un, eh, tas, protams, eh, viss bāzēs uz digitālo platformu, tas ir diezgan sarežģīts pasākums. Un problēma ir tāda, ka tas var no, attiekties uz pilnīgi jebkāda veida ekonomikas sektoru. Tāpēc es domāju, ka ir nepieciešams pārdomāt par to, kā to visu regulēt, kā to organizēt. Redzam, ka tas ir nu, nu, ar dažāda veida attīstības iespējām esam piedzīvojuši jau vienu otru šādu jomu attīstamies. Un galu galā tie sociālā nodokļu jomā, patērētā aizsardzības jomā šāda veida noteikumi ir ārkārtīgi svarīgi. Tie visi ir svarīgi aspekti. Līdz ar to domāju, ka patiešām sastu, sastupsimies ar grūtībām tajā brīdī, kad attiesim malā no šī vispārīgā ietvara un pievērsīsimies kam konkrētāk, jo ar šo regulējumu mums jātiek pilnīgi visas tautsēmības sektori, kas taču ir tik ļoti dažādi nu, protams, mēs varam eh, nu, runāt par kaut kādiem pamatprincipiem. Un domāju, ka nu, visdrīzāk arī komisija redzēs par to sākt pārdomāt. Jo šāda veida, eh, savukārt šāda veida pakalpojumu sniegšana var norisināties arī, piemēram, nu, peļņas nebūšana, nu, bez nolūka gūt peļņu. Un tas ir atkal kaut kāds pilnīgi cits sektors. Uh, Bet tirgumu tas viss ir eh, nu, dažādi aspekti. Zinu, ka ir kolēģi, kas te saka, ka lūk, vajag no vienas puses aizsargāt, protams, šos klientus, aizsargāt viņu datus, viņu piekļuvi kvalitātei, jāatsargā arī šie darbinieki, šie darba eh, ņēmēji, kas eh, tāpat laikā arī šīs platformas, uz kurām norisinās pakalpojumu piedāvošana, ir jāregulē, jāreglē un jāpakaļ noteikumiem un eh, Eiropas Savienības līmenī tad jāpanāk kaut kāda zināma eh, nu, vienotība, saskaņotība, tā lai visi uzņēmumi, kas darbojas Eiropas līmenī, varētu tikt attiecīgi nu, pakļaut šiem noteikumiem, un, bet arī varētu vienlaicīgi darboties. Tāpēc ļoti uzmanīgi jādomā par šīm definīcijām. Domāju, ka ļoti plašs darbības lauks vēl šobrīd, un es domāju, ka mums vēl nāksies strādāt pie viena otra ziņojuma šajā jomā. Paldies Rikē kungam. Tā kā citām grupām eh, zaļajiem nav pārstāvts Blanko Lopes kungs. Paldies. Vēlētos pateikties referentam par darbu pie šī atzinuma. Esam redzējuši ievērojams pārmaiņas mūsu sociāla-ekonomiskajos modeļos. Sadarbīga ekonomika lielā mērā mainījusi to, kā eh, mēs saņemam preces un pakalpojumus. Tas ietekmē daudzas ekonomikas jomas, ietekmē ceļošanu, naktsmītņu izmantošanu, citus pakalpojumus. Es labi apzinos, kādi ir ierobežojumi sastādot eh, atzinumu projektu, bet esmu gatavs iesniegt vairākus grozījumus, jo ir nepieciešams skatīt dažādas jautājumas vēl šeit, piemēram, atšķirību starp platformām, jautājumu par darba attiecībām, jautājumu par monopoliem un arī digitālajiem aspektiem. Paldies! Paldies Blanka Lopes kungam, neviens cits nav pieteicies runāt tāpēc eh, dodam vārdu komisijas pārstāvim no DigiGrow ģenerāldirektorāta Nīlam Kejam. Lūdzu. Divas minūtes. Paldies parlamentam par eh, darbu rēģēt uz komisijas paziņojumu. Tā šis ir ļoti plašs temats. Es vēlētos izteikties par dažiem tematiem, kas jau tik pieminēti. Viena no problēmām sadarbīgo ekonomiku ir tas, ka tā ir ļoti dažāda, daudzveidīga, kā to jau kāds pieminēja. Tas, tas skar gan piegādātājs, gan platformas, gan patērētājus, klientus. Šeit nodalījums attiecībā uz to, kas tiek sniegts e, kā pakalpojums no viena uzņēmuma. Un tas arī rāda to grūtību rast pareizu regulējumu. Un tagad atšķirības starp pakalpojumu sniedzēju un e, pakalpojumu, ko saņemam no platformas. Un tas arī iemesls tam, kāpēc komisijas paziņojums bija tik piesardzīgs attiecībā uz jaunu regulējumu izveidu šajā jomā. Jo joprojām ir vairākas tādas neskaidrās uh, zonas attiecībā uz šādām platformām to sniegtiem pakalpojumiem. Komisija ir vienisprāts ar parlamentu viedokli, ka kaut arī mums ir jācenšas eh, izmantot nodarbinātības un izaugsmes potenciālu sadarbīgai ekonomikai, vienlaicīgi mums ir jānodrošina arī tas, ka pastāv vienādi spēles noteikumi. Netiek pārkāptas nodarbinātības tiesības un ierobežotas patērētāja tiesības. Lai mēs iegūtu kaut ko, kas dotu iegūmu ekonomikai. Komisija turpina sakot līdzi situācijas attīstībai. Šie sektori ļoti strauji attīstās, daudz ātrāk nekā notiek izaugsme tradicionālā ekonomikā, ievērojami ātrāk nekā izaugsme arī digitālajos sektoros, kā e-komercijā. Mēs turpinām uzraudzīt tātad situāciju, dažkārt e, savā ziņā arī izmantojot parlamentu atbalstu. Paldies par e, tam atvēlētajiem finansējumu. Mums ir uzraudzības līgumi, lai labāk izprastu kādu ir ietekmi uz uzņēmē darbības vidi, un lai labāk arī plašāk saprastu ekonomikas izaugsmes veidu. Tā kā mēs ceram, e, ka varēsim arī turpmāk informēt parlamentu par attīstību un sadarboties nākotnē. Paldies! Paldies Keikungam! Ar to noslēdzam diskusijas un eh, dodam vārdu referentam Tamburāno kungam eh, diskusijas noslēgumā. Lūdzu. Jā, paldies. Izteikšos ļoti īsi. Vēlējos tikai pateikties visiem eh, par izteiktiem komentāriem. Domāju, ka mēs labi varēsim sadarboties. Un varēsim virzīties uz priekšu šī atzinuma sastādīšanā un sniegsim pilnvērtīgu atzinumu no mūsu komitejas. Paldies Tamburāno kungam, ar to noslēdzam diskusijas par šo jautājumu. Tālāk paziņojumi par laika grafiku. Par to jautāja arī Sanders kundze. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir grozīts no 16. janvāra, kā tas bija līdz šim, uz 17. janvāri otrdienu 12. dienā. Tas dod jums vēl dažas stundas e, papildus grozījuma iesniegšanai. Balsojums ITRE būs 28. februārī, galvenajā vadošajā komiteja IMCO balsošana 24. aprīlī, un balsošana plenārsesijā vēl nav apstiprināta. Ejam tālāk pie desmitā punkta. Informācija no sarunām par spektru, viesabonēšanu un ETS. Katrā no punktiem referentiem dosim līdz piecām minūtēm, un ja laiks būs vēl palicis, tad arī kolēģi varēs izteikties. Tā kā, ja vēlaties izteikties, būs šāda iespēja. Pirm, pirmais punkts būs tātad par spektru, kur atbildīgai Patricija Toja, referente. Un pirmais trilogs notika 14. decembrī, sekmīgi panācām sākotnēji politisku e, viedokli. Es vēlos apsveikt e, Tojas kundzi ar sasniegto un dodu vārdu uz piecām minūtēm. Viņa gan ir citā sanāksmē. Un kā jūs pamanījāt, e, droši vien balsošanas laikā viņa steidzās. Uh, Viņu aizstāja kompula Natrī kundze, kas varēs Tojas kundzes vārdā mums sniegt šo informāciju lūdzu. Thank you very much, and I will pass the greetings of the president, and I'm thankful. Es paldies nodot sveicienus arī no Patricijas Tojas. Nu, visiem bija diezgan liels pārsteigums, ka tik strauji izdevās gūt panākums. Nu, varbūt tas bija tāds Ziemassvētku noskaņojums Strasbūrā tobrīd. brīdi bet, kā jau tika teikts, tika decembrī panākt arī gala vienošanās. Nu, par to dzirdēju tikai pirms brīda no to, brīža no Tojas kundzes, un tāpēc, jā, nu, referenti, kas piedījās e, šeit trilogā, ir ar vairāk informāciju viņu rīcībā, tad lūkšu viņus izteikties pēc tam. Tātad vispirms te, mm, nodošu jums informāciju, par ko te runāja Tojas kundze, pēc sanāksmes bija tehniskā sanāksme. Uh, kur tik runāts par tehniskajām detaļām, un jāsaka arī no turienes eh, ziņas ir labas, viss ir bijis atbilstīgi, nodrošināts parlamentu prioritātes, parlamentu prioritātes, un kopumā eh, tā izkundze ir apmierināta ar gala vienošanos, kur tiek ņemts vērā parlamenta prioritātes. Tātad tagad, protams, mēs gaidīsim dalību valstu apstiprinājumu koreper. Tas paredzēts burtiski kaut kad šajās dienās un iespējams 28. datumā, nu tad pēc tam nonāksim arī pie balsojuma parlamentu plenārsēdē. Nu pāris sīkāku detaļu, ko vērts pieminēt. Dalībvalstis iespējams aizkavēsies e, par diviem gadiem novilcinās spēkā stāšanās attiecībā uz šo jostu nu, konkrētu mm, atbilstīgu iemeslu dēļ, kas tiks uzskaitīti pielikumā trešajā pantā, dalībvalsts savukārt ņem vērā nepieciešamību panākt mērķus attiecībā uz ātrumu un kvalitei, kvalitāti saskaņā ar e, radiospektra politikas programmu. Ceturtajā pantā par sub-7 fre frekvences mm, saturu līdz 2030. gadam paredzēts to panākt bet tika svītrots savukārt teksts par konverģenci starp platformām, internetu un citu pakalpojumu jomā, tāpat arī otrais punkts svītrots attiecībā uz šo taunlink, ja pilsētu saikni. Es atvainojos, eh, de, leju pielādēšana saikne, bet aplinki tad ir tomēr pies, iespējams. Nu, tas viss darīts, lai panāktu to godīgu mm, pienākumu sadalu starp operatoriem. Tālāk tiek runāts arī par atbalsta pasākumiem, lai atsevišķās dalībvalstīs atvieglotu pārējais procesu, jo citur ir attīstītāks tehnoloģijas, citur netik ļoti efektīva spektra iz, izmantošana, tehnoloģiskās attīstības, tas viss šeit atspoguļots. Nu, lūk, to teica referente par visiem šiem svarīgajiem um, jautājumiem. Neviens cits nevēlas izteikties. Te jāsaka paldies kompulēna Andrija Kunze par lielisku informācijas sniegšanu. Ņemot vairāk šī informācija jūs rīcībā tikai pāris minūtes, ceru, ka jūs nodosiet sveicienus arī Tojas kundzei. Tālāk pārējiem līdz ar to pie informācijas par notiekošo neformālo triālogu attiecībā uz viesabunēšanu. Mija Petra Kompola Nadrīga šoreiz tiešām ir arī pati referente no ITRA komitejas puses. Pirmais trilogs notika 14. decembrī, otrs trilogs paredzēts 17. janvārī. Un par spektru runājot, Tad vēl gribēju jūs informēt, ka komitejā notiks balsojums 28. janvārī. Tātad, lūk, otrais trilogs par viesabunēšanu paredzēts 17. janvārī. Protams, ar nepacietību gaidām tā rezultātus. Kompoli Natrī kundzei došu vārdus piecām minūtēm, lai viņi pastāstītu mums par jaunāko informāciju šai kontekstā. Nu, man piecas minūtes nebūs vajadzīgas jo jāsaka, ITRA komitejas darbs aizsākās ļoti labi. Paldies visiem ēnu referentiem, paldies komitejai. Balsojuma rezultātā saņemam spēcīgu atbalstu parlamentu atzinumam. Ir bijis tikai viens trilogs pagaidām. Tas bija īsi pirms frekvenču trilogu 14. decembrī Strasbūrā un nākamais trilogs paredzēts pavisam drīz ceru, ka varēsim virzīties uz priekšu strauju, jo gal galā vēlamies nodrošināt atbilstīgu iesabinēšanu līdz šī gada 15. jūnijam lietotājiem, bet tehniskās tētēs šeit ir ļoti sarežģītas. Un redzēsim, kā tas notisies, notiks nākamnedēļ bet notiks trilogi arī trešdien, astoņos vakarā. Nu, lūk, tāda informācija esam saskaitījuši, ka mums vajadzētu laiku paredzēt līdz februāra sākumam, lai varētu izpildīt noteikto laika grafiku, ko, protams, mums gaida visi eiropieši, kas visi gaida, lai viesabunēšana kļūtu par pagātni bet par pašu šo saturisko tēmu runājot, jūs jau noteikti sekojāt līdz kāda ir padomas nostāja, kāda ir parlamenta nostāja. Šās diezgan attālināts viena no otras. Gribu teikt, ka padoma tāpat laikā pārsvarā ļoti vāju vairākumu pieņēma šo nostāju, bet tomēr tas bija vairākums, un parlamentā savukārt šis atzinums bija pieņemts ar spēcīgu vairākumu, pārliecinošu vairākumu no nu, atšķirības varbūt domstarpības pārsvarā saistīts uz datu cenām, komunikāciju, bet lielākoties tas saistīts ar cenu, kas jāmaksā uzņēmumiem vienam, viens otram, pat ja patērētāji nemaksās vēl šo viesabunēšanu. Bet taisnīgas izmantošanas politika ir kaut kas tāds, par ko komisija jau ir vienojusies, sazinoties ar dalību valstīm līdz gada beigām. Tātad jauna elementa jau ir izstrādāta arī, kas tiks izmantot šajā trilogā. Nu, piemēram, ja kāds, nu, piedāvā, jūs esat operators, ka piedāvā lētus pasākumus un neierobežotu datu izmantošanu un plašus datu apjomus par ļoti zemām cenām, tad tādā gadījumā var tik noteikti arī zinām ierobežojumi lietotājiem. Respektīvi, nevar būt tā, ka 300 gigabaiti ceļošanas eh, ietvaros tika nodrošināta. Nu, tur ir vajadzīgi kaut kādi ierobežojumi, pat tajos gadījumos, ja tas varbūt ierobežo kaut kā patērētāju izmantošanas iesp... Mm, datu izmantošanas iespējas. Bet par cenām runājot, es zinu, ka komisija ir saņēmusi svaigāko informāciju šai jomā un sniegs to mums par tāda tehniskās detaļas trilogā tiks apspriestas jau nākamnedēļ par to tad arī tad sāksim runāt, un domāju, ka tīri politiski būs, protams, eh, vajadzīs saprast, uz ko mēs vēlamies iet, eh, un tad, protams, izdarīt kaut kādu ietekmi uz šiem tirgiem, privātajiem tirgiem faktiski, mēs nevēlamies noteikti, protams, cenas. Bet, nu, politiskās ambīcijas šī dokumenta kontekstā ir tādas, ka vēlamies, lai tas tiktu pabeigts, pieņemts, uh, un kalpotu tālāk par pamatu iekšējā tirgus attīstībai, lai patērētāji ieraudzītu to visu tādā pozitīvā gaismā. Jo tas ir kaut kas tāds ļoti konkrēts šeit Eiropas Savienībā, ko varam pilsoņiem parādīt. E, taču šī brīvā pārvietošanās, un tas ir viens elements no politiskās ainas. Un rezultātā nevajadzētu būt tā, ka jūs maksājat bargu naudu par telefonu pakalpojumiem tikai tāpēc, ka dodaties pāri robežai. Paldies! Lielas paldies! Paldies, Kumpul, Natrī kundzei. Neviens nav lūdzis vārdu, bet es zinu, ka Tušanovska kungs ir ēnu referents. Vai jūs vēlaties izteikties? Jā, paldies. Izteikšos pavisam īsi. Referents kundze aprakstīja ļoti labi jau pirmo trilogu, kas notika taisnība ka tagad nu, bumba ir Eiropas komisijas pusē, viņiem jāstrādā pie šiem datu pakalpojumu tehniskajām daļām. Gribēju teikt paldies referentē par to, kā viņa īstenojas darbu šī trielo kontekstā. Joma, protams, nav vienkārša. Redzēsim arī, kas notiks tālāk, kā šies komisijas viedoklis un priekšlikums mainīsies. Tuvojas pamazām termiņš. Uh, un mums būs jārod kompromisa risinājumi. Nu, tagad, bet kā jau teicu, tagad jārīkojas komisijai. Bet tomēr uzskatu, ka mums izdosies darbu un trialogu ietvaros pabeigt diezgan ātri, jo mūsu priekšā ir šis gala termiņš, līdz kuram projektu vajadzētu pilnībā noslēgt. Gribu vēlreiz teikt paldies referentai. Lielas paldies, saka priekšādātājs Tošanovska kungam. Kā jau teica arī referente, nākamā sanāksme, nākamais trilogs paredzēts 17. janvārī. Kompulu Nātrija kundze līdz ar to tad pēc tam ieradīsies pie mūsu komitejas un par to mūs informēs. Tas būs 18. janvārī tātad. Nu, protams, ārkārtīgi priecājamies, ka jums tik veiksmīgi izdodas strādāt pie šī ļoti svarīgā, svarīgā jautājuma. Tas ir svarīgi mūsu itra komiteja un daudzām politiskajām grupām. Jūs esat saņēmuši plašu atbalstu savai nostāju, tātad, lai jums veicas. Uh, Un arī laika grafiņa ziņā, lai veids, jo šķiet tas nebūs vienkārši. Nākamnedēļ šķiet mm, miegam, miegam nebūs daudz laika. Tālāk grib, tas tātad bija par viesabonēšanu. Pārējiem līdz ar to tālāk pie TS, un šai jautājumā esmu references pats. Nu, man pašam tagad nāksies ievērot trīs minūšu limitu. Nē, piecu. Nu, labi, bet mēģināšu izteikties īsāk. Eiropas Savienības EDS ītra atzinums eh, tika nobalsots 13. oktobrī, to uh, eh, apspināja arī juridiskais dienests. Un balsojuma iespējamais iznākums man dod kā referentam mandātu vest uh, sarunas starp ITRI un ENVI, un tās ir pabeigtas. Man kā referentam bija ļoti svarīgi sagatavot līdzsvarotu atzinumu, kas nodotu skaidru signālu ENVI komitejai un arī visiem Eiropas Savienībā iesaistītajiem par ETS tīrgu. Uh, Lai panāktu plašu vairākumu, mums bija svarīgi nodrošināt eh, plašu kompromisa pakotni, un, kā jūs atceraties, balsojums bija diezgan ātrs, jo mēs varējām panākt labu vienošanos starp Tautas partijas grupu sociāldemokrātiem un Aldi. Arī dažas citas politiskās grupas atbalstīja daļu no kompromisiem. Vairāk kārt NV sarunās NV komiteja ļoti atbalstīja ITRE darbu, un uh, ITRE viedokļi tika pieņemti balsojumā NV komitejā. Ja runa par īpašām finansējām schēmām, ko ir izveidojusi Rūpniecības uh, komiteja, tad uh, arī tas ļoti labi atspoguļojās vidas komitejas ziņojumā. Tagad par diviem ļoti svarīgiem tematiem, kas ir arī simboliski temati. Tad, tad izsoļu daļa un samazināšanas daļa. Šis līdzsvars īsnībā vairāk uh, nosveras uz ITRE uh, komitejas pusi, tātad tas ir tas, par ko nobalso ITRE komiteja. Par oglekļa noplūdī šeit uh, arī atspoguļojas ITRE komitejas viedoklis attieciībā uz netiešo kompensāciju fondu. Uh, ko izgudroja tieši ITRE komitejas sarunu vedēji, tad eh, arī šis jautājums attiek atspoguļots iznākumā. Par eh, mēķu noteikšanu, par benchmarking šeit ir tāda labāka saskaņa, eh, ko ar starp NV un ITRE sistēmām. Ja ir runa par mūsu dalītās kompetences jomām, tad es esmu lepns par ITRE komandu, un par to, ka mums izdevās uh, uzstāt uz savu viedokli. Mans personīgais mērķis bija atgriezties ITRE komitejā ar tādu tekstu, ko mēs varētu atbalstīt uh, gan kā sarunu vedēji, gan kā visi komiteja. Un uh, beigās mums izdevās panākt vienošanos, bet, nu, protams, pēdējās dienas bija sarežģītas, taču beigās tomēr vienošanos panācām. Ņemot vērā šo jauno, šo jauno pakotni, ko gatavo Eiropas komisija un lai izvairītos no um, politikas dubultošanos, It īpaši ņemot vairākums tagad ir ECR, e Lūlek un arī citas enerģijas pakotnes, mums ir ļoti būtiski, lai mēs um, neapreikinātu vienas un tos pašus skaitļus vairāk kārt. Tas radītu tikai milzīgu administratīvo slogu Eiropas rūpniecībai. Uh, Eiropas parlamentam ir vajadzīga spēcīga vienota balss, um, runājot ar padomi. Šādā veidā mēs varētu mazināt uh, pašreizējās viedokļu atšķirības, un tas arī nodotu signālu Eiropas uzņēmumiem. Mēs vēl gaidām konsolidēto tekstu no NV sekretariāta, taču ITRE ēnu referenti noteikti mm, tiks uzklausīti. Un kā jūs zinat, mēs nākamnedēļ Strasbūrā varbūt saskarsimies ar grūtībām, ņemot vērā laika grafiku, taču nākamajās nedēļās mēģināsim um, uzklausīt pēc iespējas vairāk ēnu referentu, jo īpaši tiksimies ar četrām lielākajām grupām, kas pārstāv vairākumu. Paskatīsimies, vai ir interese atkārtot iesniegt grozījumus no ITRE komitejas plenārsēdē. Nē, esmu saņēmis vēl šādus signālus, taču mēs noteikti ievērosim. Um, attiecīgo kārtību un konsultēsimies ar kolēģiem no visas komandas. Tas būtu viss, kas man ir sakāms par EDS, vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Ā, Buzeka kungs. Nu, iedrīkst, kolēģi, Mēs visi zinām, ka šis ir ļoti svarīgs ziņojums, un es gribētu apsveikt jūs kā referentu ITRE komitejas vārdā. Domāju, ka mūsu atzinums tiešām tika labi uztverts, un tāpēc ir svarīgi norādīt, ka mēs sadarbojamies ar vides komiteju balstoties uz 54. pāntu. Šādu noregulējumu bija grūti panākt. Iepriekšējo reizi, kad bija runa par ETS, par to uh, pilnībā bija atbildīga tikai vides komiteja. Ītra komiteja vispār nebija iesaistīta. Tieši tāpēc uh, mūsu komitejai ir ļoti liela atbildība. Uh, Mums ir jādomā par rūpniecības eh, kopienu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, par enerģētikas nocerē strādājošajiem. Tāpēc es gribētu apsveikt jūs par jūsu sadarbību ar vides komiteju. Šī sadarbība bija visam izcila, un es to saku kā šī jautājuma labs pārzinātājs. Domāju, ka mums vajadzēs iesniegt dažus grozījumus. To atbalstīja ļoti liels eh, mūsu komitejas eh, deputātu skaits. Tātad 85% no mūsu komitejas eh, deputātiem atbalstīja dažas kompromisus ITRE komitejā. Tāpat bija arī kompromisi, ko uh, gatavojām attiecībā uz reālu ekonomiku. Mēs gribam pildīt Parīzes vienošanās punktus, mēs vēlamies, lai mūsu nostāja būtu vadoša, taču mēs nevēlamies nogalināt mūsu rūpniekus, mūsu mazos un vidējos uzņēmumus, par ko mēs esam atbildīgi šeit Eiropas parlamentā. Tāpēc jūs kā ēnu referenti un jūs kā atbild, atbild, atbildīgais referents varbūt varētu atkārtot iesniegt dažus no būtiskākajiem grozījumiem, kas par to runā. Liels paldies, Buzika kungs, mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma. Protams, es konsultēšos arī ar saviem kolēģiem. Es nevēlos eh, pārsteigties, pirms esmu saņēmis mandātu, bet, protams, pastāv šāda iespēja. Tošinovska kungs vēlējās izteikties, lūdzu. Pane předsedo. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos paust EKR grupas viedokli. Es vēlētos paust savu atzinību par eh, jūsu ieguldītajiem pūliņiem. Es eh, zinu, ka Anumā par EDS varbūt ir tādas tukšās vietas, un dažkārt kompromisu atrast ir patiešām sarešķīti. Tieši tāpēc es vēlētos paust eh, savu atzinību par to, kā vīdes komiteja ir ņēmusi vērā Rūpniecības komitejas viedokli. Tāpat arī mazliet atkārtošu to, ko teica Buzeka kungs. Uzskatu, ka galīgajā šī darba posmā varbūt būtu svarīgi, lai NV un ITRE komiteju ziņojumi tiktu apvienoti, konsolidēti kaut kādā veidā. Mēs visi zinām, ka atzināms ITRE komitejā tika apstiprināts, taču nebija vienkārši panākt kompromisu, pat uh, mūsu grupas ietveros. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti būtiski, lai mūsu sākotnējie grozījumi tiktu atspoguļoti arī galīgajos balsošanas sarakstos. Protams, ka mēs mēģināsim atbalstīt šo ziņojumu plenārsēdē, bet vēlētos norādīt, ka ir ārkārtīgi būtiski ņemt vērā rūpniecības intereses. Dažkārt, manuprāt, mēs izrādām pārāk uh, lielā, lielu sensitivitāti attiecībā uz rūpniecības interesēm nekā NI komiteja, un uh, tieši tāpēc mūsu grozījumi ir tik būtiski. Es vēlreiz vēlētos paust uh, savu prieku par labo sadarbību starp NV un ITRI komitejām, tāpēc, ka mēs visi labi zinām, ka pagātnē tā nevienmēr ir bijis. Liels paldies! Jūs abi skaidri norādījāt, eh, kas būtu jādara ēnu referentiem, un mēs nodosim šo ziņu arī kolēģiem, kas pašlaika nepiedalās sanāksmē. Ja nē, tad eh, cerams, eh, mūsu konsultācijās nākamnedēļ es varēšu arī par to runāt. Tātad nodošu Buzekā kunga un Tošinovska kunga teikto mūsu ēnu referentiem. Pēdējais punkts. Mēs sākām darbu ITRE komitejā tā diezgan uh, neveikli, nekas nevirzījās uz priekšu pietiekami gludi, bet šķiet, ka tagad mēs esam ieņēmuši pareizo virzienu, un kā jau norādīja Buzika kungs, vairākums ītri komitejā bija vairāk nekā 80%, un tas pat, ir patiešām labi. Tas nozīmē, ka mm, visiem nācās no kaut kā teikties, bet visi arī kaut ko beigās iekuva, un tāpēc atbalstīja galīgo iznākumu. Uh, Neviens vairs nemaz izteikties. Tas nozīmē, ka šis punkts ir uh, pabeigts. Tagad 11. punkts. Citi jautājumi. Neredzu, ka kāds vēlas izteikties. Te tagad paziņojums par nākamo sanāksmi 25. 26. janvāris no no 9 līdz 12.30 un no 15 līdz 18.30. Laimīgi jauno gadu visiem un paldies par dalību sanāksmē!